Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Tagad mēs eh, varam turpināt ar balsojumu skaidrojumiem. Lūdzu, ja vēlaties atstāt plenāru sēžu zāli, dariet to ātri, lai kolēģi varētu izteikties normālos apstākļos. La parola per la relazione complementare. par Langenkunga ziņojumu par apdrošināšanas eh, starpniecību. Vārds Maulukungam. Je l'ai vu ce matin. Onorevole Maullo in aula. Vārds Maulukungam, vai viņš ir plenāsēžu zālē? La parola onorevole Mamikins per un minūto. Mamikins kungs, viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, perspektīva spēkā ejoša direktīva par apdrošināšanas starpniecību ir viena no svarīgākajiem soļiem Eiropas Savienības iedzīvotāju tiesību nodrošināšanas uzlabošanu. Tas attiecās gan uz tām fiziskām un juridiskām personām, kas ceļo, strādā vai vienkārši atrodas savās dalībvalsts teritorijā, gan arī ārpus tās robežām neatkarīgi no tā kur apdrošināšanas polise saņēmējs atrodas saņemtai aizsardzībai jābūt vienādi kvalitatīvai tas pats arī attiecas uz informācijas saņemšanu konsultācijām un vispār jebkuru citu palīdzību ko apdrošinātais var saņemt no polises izplatītājiem un ar to asociētajām struktūrām. ļoti svarīgs šī direktīvas projekta aspekts ir arī brīvas konkurences stimulēšana starp apdrošināšanas izplatītājiem kā arī apdrošināšanas starpnieku spējas stimulēšana darboties visa kopienas teritorijā attiecībā uz informācijas izplatīšanu un to pieejamības garantēšanu nedrīkst neatzīmēt arī to ka šī direktīva varētu palīdzēt nivelēt iespējamību ka patērētāji sastopas arī ar iepriekš nezināmām vai skaidri nekonkretizētām izmaksām. nobalsoju nu, par. Hanana kungs nākamais lūdzu. Honorevole Anna. Hanan kungs vēlreiz. Paldies, eh, prieksēdētāji vietnieka kungs. Pakalpojumu iekšējais tirgus eh, dažādiem cilvēkiem nozīmē dažādas lietas. Būs tādi, kur sapratīs, kā iekšējā tirgū varēs pakalpojums pārdot brīvi. Ja pakalpojums ir piedē, pieejams vienā dalību valstī, tad to varēs nopirkt arī citā dalību valstī. Bet šajā ziņojumā tā nav. Šeit runa iet par kopīgu atregulējošu struktūru, proti tas eh, tā vietā, lai mēs ļautu pakalpojumiem brīvi pārvietoties, mēs to visu atregulēsim, lai viss tiktu mests pār vienu kārti. Mēs izveidojam daudz ciešāku, restriktīvāku tirgu. Es uzskatu, ka eh, jo pašā sākumā Eiropas iekšējais tirgus iestājās par brīvu pakalpojumu pārvietošanos, bet šeit tā nav. Lielbritānijā mēs vēlamies kopēju iekšējo tirgu, bet mēs neciešam šos kopējos noteikumus, tāpēc mana valsts stāsies laukā. Ernota kungs nākamais lūdzu report... Šis ziņojums tiešām iestājas par patērētāju aizsardzības palielināšanu, un, protams, man tas patīk, visiem jau tas patīk, bet tas attiecās tikai un vienīgi uz tādām situācijām, kad tiek, tātad patreizējā situācijā dalību valstis pieņem nosacījums par apdrošināšanas izplatītājiem un starpniekiem, bet tagad mēs to visu pārceļam Eiropas līmenī. Uh, Eiropas atregulējums jau darbojās, un mēs to padarīsim vēl visu daudz striktāk arī šis AEEIP. Kāds tam ir iemesls? Es esmu pārliecināts, ka atregulēt apdrošināšanas starpniecību var labāk dalību valstu kā Eiropas līmenī, bet patiesībā man lielāka problēma ir cita. Komisijai būs tiesības izdot, sagatavot deleģētos aktus. Tas nozīmē, ka mēs atkal atgriežamies eh, pie tā, ka komisija visu nolēmīja. Tas nozīmē, ka komisija nevis konsultēsies ar e, demokrātiski ievēlētu Eiropas parlamentu, bet gan pati visu lēmas nepieņemami. Nākamais e, par Zūberu kungu, Pošpašilu kungs, pirmais lūk. Děkuji pěkně, pane předsedo. Tuto zprávu, protože... Priekšsētāj kungs, es balsoju par šo ziņojumu, jo es domāju, ka bērnu nabadzības jautājums uh, ir ļoti eh, sarežģīts, eh, nabadzība pieauga Eiropā un neseļ 1,6 eh, miljoni bērnu tos skāra nabadzība Eiropā, tendence pieauga. Eiropas Savienībai jāpievērš šim jautājumam, jārod risinājumu. Es esmu politiķis, un uh, atbalstu ļoti restriktīvu fiskālo politiku, lai būtu sabalansēti budžeti, bet jāsaka, ka taupības uh, noteikumi nedrīkst skart bērns, nedrīkst uh, pieaugt viņu nabadzība un uh, samazināt pieeju izglītībai un uh, sociālo uh, apgādu, jo nākotnē tas varētu radīt uh, problēmas. Uh, un tā varētu būt uh, kopējas problēmas jautājums visai Eiropai. Paldies. Tagad man Mīkina kungs. Kungs, bērni ir mūsu nākotnē. Šie nav tukši vārdi ļoti, ļoti parasta iemesla dēļ. Ja nav bērnu, nav arī nākotnes. Tīri pēc fakta. Līdz ar to jebkuras politikas izstrādāšanai un to konsekventai implementēšanai jāpamatojas tieši uz tā principa, ka mums jāgarantē mūsu bērniem nepieciešamība, pieejamība kvalitatīvai dzīvei, izglītībai kā arī tālākai nodarbinātībai un aktīvai iesaistei valsts un sabiedrības dzīvē. pašlaik diemžēl ar katru gadu neskatoties uz dažādu realizēto projektu un programmu skaitu un likumdošanas saikņu virkni nabadzība šodien eiropas savienības sociālā atstumtībā dzīvojošo bērnu skaits palielinās eiropas savienībā. ņemot vērā nabadzības kā parādības sarežģīto specifiku mūsu dalībvalstīm kopā ar attiecīgajām es institūcijām un iestādēm it īpaši eiropas komisiju jādara daudz vairāk lai garantētu bērniem pieejamību pārtikai apģērbiem mājoklim kvalitatīvai izglītībai un tā tālāk. mums jācīnās par šīm vērtībām. atbalstu! Nu, Okay, okay. Okay, e, Paldies, saka Klūnas kundze. Es atbalstīju šo ziņojumu, protams, un vēlētos pateikties e, Zībers kundzei par to, ka viņa ir sagatavojusi ziņojumu par bērnu nabadzību. Šobrīd statistika rāda, ka 25% bērnu Eiropā dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tas nav pieļaujams. Mēs nedrīkstam vairs tālāk e, to neņemt vērā. Uh, bērniem ir jābūt pieejama izglītībai, un nepietiek tikai un vienīgi radīt iespējas bērniem mācīties, ir jāstrādā arī ar eh, ģimenēm, ar bērnu vecākiem un aizbildņiem. Tikai tad mēs tiešām varēsim nodrošināt, ka ikvienam bērnam būs pieejama izglītība, un izglītība, kā visiem zināms, ir vienīgais ceļš, kā izrauties no nabadzības. Tas attiecas arī uz bērnu veselības aprūpi un citiem pakalpojumiem. Uh, Nevienam nav no noslēpums, ka Eiropa noveco. Mums nākotnē būs nepieciešami bērni. Un tā ir mūsu morāla. Tas ir mūsu morālais pienākums, ka, ja mēs vēlamies izdzīvot kā sabiedrība, mums ir jāiestājas par mūsu bērniem. Nākamais dodu vārdu Huzmenovas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eurostat saka, ka bērnu skaits, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā izolācijā Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā ir apmēram 40%. Bērnu nabadzība noved pie tā, ka viņi nesiem pietiekami pārtiku un neapmeklē skolu. Tas ir kā burtais loks sociālajā iztumšanā. Tādēļ svarīgi samazināt nabadzību bērnu starpā. Es domāju, ka politikai jāfokusējas uz uh, to, kā cīnīties pret bērnu nabadzību, mums vajadzētu atbalstīt attīstību, mums vajadzētu atbalstīt, eh, lai bezdarbnieku vecāki un vientuļās mātes eh, saņem atbalstu, mums vajadzētu iegūtīt eh, bērnos, vajadzētu izstrādāt stratēģiju tam, ar sociālo fondu palīdzību mums vajadzētu iekļaut arī bērnu apkarošanas mērķus 2020. 20 stratēģijā. Paldies! Nākamais Andersons kundz lūdzu. Prieksēdētāja kungs, šajā ziņojumā mēs tiešām griežamies pie dalību valstīm kaut ko konkrēti darīt, lai apkarotu bērnu nabadzību. Kā jau šeit izskanēja, 25% bērnu Eiropā dzīvo nabadzībā, un manā vēlēšana iecirknī 37%, tas ir Londonas iecirknis, kurā bērni dzīvo nabadzībā. Uh, Mēs eh, vēlamies, lai bērniem būtu pieejama veselības aprūpe par brīvu un izglītība par brīvu, veselīgs, pietiekams ēdiens un silts mājoklis. Mēs eh, nevaram tālāk pieļaut eh, sociālo pakalpojumu samazināšanos, un mēs runājam par tādiem paredzējumiem, ka nākamajā gadā 640 tūkstoši bērnu Eh, Londonā vien dzīvos nabadzībā. Tāpēc es un mani kolēģi turpināsim strikt iestāties eh, par to, lai mēs cīnītos pret bērnu nabadzību. Polčakungs, nākamais lūdzu. Pane predsedo, za udělení slova. <clears throat> Já chci rovněž sdělit. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kā dodat man vārdu. Arī es balsoju par šo ziņojumu. Pat, ja eh, man bija zināmas šaubas. Jau tika runāts par to, ka uh, tendence nabadzība ir tāda, ka tā pieaug. Jā, tā ir realitāte, un tādēļ es atbalstīšu šo ziņojumu. Taču es domāju, ka valsts nevar aizvietot vecākus. Esmu ļoti apmierināts, ka daži priekšlikumi nav iebalsoti šajā ziņojumā, nu, piemēram, minimālie standarti uh, Uh, dzīves apstākļiem. Jā, protams, ir nepieciešams, lai bērni dzīvot labos apstākļos, bet ja vecāki nevar nodrošināt šādas dzīves apstākļus, kas tad tos aizvietos? Vai tā būs valsts vai Eiropas Savienība? Es domāju, ka dažas uh, prasības par sociālo drošību nav tikušas uzklausītas šajā parlamentā. Un tas ir ārpus tā, kas ir iespējams. Paldies! Tagad Kelīkungs. Paldies! es balsoju par šo ziņojumu, bet, protams, jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs iestātos par bērniem un par maziem bērniem. Tas eh, tiešā veidā sasauc ar apvienoto nāciju bērnu konvencijā teikto, ka bērniem ir jābūt iespējām augt un attīstīties. Ja bērni dzīvo nabadzībā, paši viņi no tās izrauties nevar, tā tas vienkārši ir. Nabadzībā dzīvojošiem nav pieejams nedz adekvāts uzturs, nedz labs vai vismaz piemērots mājoklis, un arī ar izglītību noteikti būs grūtības. Bērni paši no tā izrauties nevar. Kolēģi, Eiropas Savienība ir patiesībā bagātākais pasaules reģions, tāpēc redzot šādus bērnu nabadzības skaitļus, mati ceļ stāvus. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, protams, ir grūti kaut ko darīt visnabadzīgākajās aprindās, bet tagad, kad mēs jau ķeprojamies laukā no šīs krīzes, mums kaut kas ir jādara. Šogarkungs nākamais lūdzu. A ma gyermekei a jövő Európájá. Bērni, mūsdienu bērni ir uh, rītdienas Eiropas pilsoņi. Tā ir ļoti liela problēma, ja bērni šodien dzīvo nabadzībā. Tas ir šausminoši, ka 21. gadsimtā arvien vairāk bērnu neziņiem pietiekami daudz pārtiku, izplatās bērnu slimības, par kurām mēs domājam, ka tās jau ir aizmirstas. Tas ir ļoti liels risks, ka bērni ieslīgs nabadzībā, un tas var attiekties ļoti daudzām ģimenēm, arī no vidusslāņa. Eiropas komisijā ir jāizstrādā rīcība plāns, un tā ir jābūt prioritātei. Cīņa pret uh, bērnu nabadzību un uh, izglītības iespējām bērniem ir jābūt prioritātē. Mums ir jācīnās pret marginalizāciju un bērnu iztumšanu no sabiedrības. Vēlos eh, pievērst dalībvalstu uzmanību tam, ka šī cieņa ir īpaši svarīga. Tā ir kā ķīla nākotnē. Tagad vārds Makovei kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Priekšsēdētāji tiesības saņemt izglītību un medicīnisko palīdzību, dzīvot mājā ar jumtu uz galvas, piedalīties eh, iespējās. Eh, tās viss ir, eh, tas viss ir ierakstīts bērnu tiesību hārtā, bet ļoti daudz bērnu nevar izmantot šīs privilēģijas, un ļoti daudz valdības nerūpējas par to un neizmanto šos noteikumus. Eiropas Savienībā uh, ir tāda situācija, ka situācija ir ļoti sarežģīta, ka drīz vai katrs ceturtais bērns dzīvo nabadzībā. Mēs taču esam bagāta Eiropas Savienība. Tā ir bezatbildīgas eh, politikas rīcības dēļ. Un es eh, uzskatu, ka ir jāstrādā pie visa, lai palīdzētu risināt šo problēmu, lai kaut kas varētu tikt mainīts bērnu dzīvē, piedāvājot izglītību, veselības aprūpi dzīvokļus. Es ceru, ka šīs likuma normas tiks arī piemērotas. Ja mēs vēlamies cīnīties pret bērnu nabadzību, kaut kas ir arī jāmaina vecāku nabadzībā, varbūt viņam nav bērna, un tādēļ viņš savus bērnus nevar sūtīt skolā. Bieži vien tiek ska, skaisti teikts, ja, ka sabiedrība uzplauks tad, ja cilvēks tāda kokus, kuru ēnā mēs varam dzīvot. Bet to mēs varam attaisnot uz bērniem, jo bez viņiem nav nākotnes. Hanan kungs nākamais lūdzu. Paldies, eh, parlamenta priekšsēdētāja vietnieks. Mana paudze ir piedzīvojusi būtisku nabadzības samazinājumu. Tas ir lielākais eh, civilizācijas vēsturē. Un eh, daudziem nabadzībā dzīvojošajiem ir palīdzējusi apvienotās nācijas. 25 gadu laikā nabadzība ir samazinājusies par divām trešdaļām. Uh, ļoti labs veiksmes stāsts, bet iemesls tam ir brīvā tirzniecība, globāls tirgus, starptautiskā tirzniecība un, eh, protams, dažādi, dažādi uzņēmumi, kur reģionos izveido savas ražotnes, tātad eh, nabadzības samazinājumu neveicina šādi balsojumi Eiropas parlamentā. Vienalga, kolēģi, tā tad, ja mēs vēlamies samazināt nabadzību, tad labākais, ko mēs varam darīt šeit, šajā parlamentā, ir ļaut cilvēka garām brīvu lidojumu. Tā tad tirzniecības brīvība. Nākamā Dods skundze, lūdzu. Prieksēdētāj kungs, paldies! Es uzskatu, ka šajā ziņojumā, kurā runa iet par ļoti, ļoti svarīgu jautājumu bērnu līdztiesību un bērnu nabadzību, mēs atkal atsakamies no dalību valstu valdību atbildības. Tieši dalību valstis un reģioni vislabāk saprot, ko vajadzētu darīt bērnu nabadzības izskaušanai, uh, ko vajadzētu darīt, lai ikvienam iedzīvotājam dalību valstī būtu vienlīdzīgas iespējas, tam nav vajadzīga Eiropa, lai to sakārtotu. Un eh, tekstu lasot, šo ziņojumu lasot, eh, Protams, mēs vēlamies Eiropas līmenī izskaust nabadzību un uzlabot dzīves kvalitāti, bet eh, no vienas puses mēs apvienotajā karalistē esam varbūt svētīti ar to, ka mums ir iespējas piedāvāt visnabadzīgākajiem sabiedrības locekļiem bezmaksas veselības aprūpi. Uh, mums ir tāda iespēja. Mums ir iespējas apvienotajā karalistē aizsargāt eh, vislielākajā riskā dzīvojošos, bet vienlaicīgi tam ir nepieciešams dalību valsts līmenis, lai to panāktu. Tiek pārtraukta runātāja. Nākamais Arnota kungs. Jā, iespējams, ka mēs ticam eh, nodokļu ekonomikai un eh, brīviem pakalpojumiem. Jūs eh, varat atbalstīt privatizāciju, jūs varat atbalstīt ienākumu sadalījumu, jūs varbūt iestājaties par to, ka tādi lielāki tā lielākā līmenī sadalīti labumi, kur visiem tiks mazāk, tomēr ir pieņemami. Bet eh, es iestājos par to, ka nabadzība, ja mēs vēlamies to apkarot, tad mums nevajag šīs kreiso politikas, kas visus upu tikai sajauc. Es personīgi uzskatu, ka mums ir jādara daudz, daudz vairāk tieši apvienotajā karalistē. Problēma ar šo ziņojumu man personīgi bija tāda, ka šajā ziņojumā ir tik ārkārtīgi daudz datu. Tā ir tā kā Ziemassvētku eglīte, tur ir salikts kopā viss, tāpēc es nevarēju to atbalstīt. Tam nav nekādas jēgas pa lielam. Paldies, saka prieksēdētājs. Nākamais, dodama Mīken kungam par nākamo ziņojumu vārdu, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Eiropas Savienības kohēzijas politika nav vienkārši instruments, ar kur palīdzību var pakāpeniski izlīdzināt dalībvalstu reģionu dažādus attīstības līmeņus. Kaut gan tas arī ir labi, tas jādara, bet tas vēl vairāk nepieciešams tāpēc, lai būtu iespējams samazināt sociālas marginalizācijas pakāpi līdz ar to es apsveicu šī ziņojuma pieņemšanu jo tā perspektīva varētu e, sniegt pozitīvu impulsu ilglaicīgas sociālas marginalizācijas problēmas atrisināšanai caur efektīvāku attiecīgas politikas sinhronizēšanu attiecīgi starp eiropas savienības iestādēm un tās dalībvalstīm kā arī protams tas ļaus mums visiem paaugstināt informācijas apkopošanas kvalitāti šajā jomā lai būtu labāk saprotams vienkāršam cilvēkam kur ir kāda sarežģīta situācija kas ir sarežģītības līmenis un kur būtu nepieciešams intensificēt esošās problemātikas atrisināšanas pūles. paldies! pane předsedající já jsem tuto zprávu paní kolegyně reintke podpořil. es balsoju par šo ziņojumu Ziņojumu sastādījis Rēnkas kungs. Sākumā likās, ka šis ziņojums būs tāds vispārējs un visas sabiedrības grupas būs vērtēts kā um, marginalizētas, bet ziņojumu izmainīja un līdz ar to varēja to atbalstīt. Kohēzijas politika samazina nevienlīdzību un neattaisnotu, nepamanotu atšķirību. Dažkārt tam nemaz nav tādu īpašu iemeslu. Es domāju, ka kohēzijas politika ir veids, kā cīnīties pret sociālo atstumtību. Čehijā pēdējo pieci gadu laikā tādas sociālās grupas, kur ir uh, atstumtība, ir dubultojusies, tā ir negatīva tendence, mūsu valsts ar to saskaras, Mēs cīnāmies pret to ar kohēzijas fondu palīdzību un pašu līdzekļiem. Paldies! Tagad Makovei kundze. Priekšsēdētāja kungs. Nacionālā līmenī ar dažādiem indikatoriem nosaka šādas uh, grupas, piemēram, ilgtermiņa bezdarbs, um, zemes izglītības līmenis, slikti dzīves apstākļi, uh, sociālie pasākumi, veselības riski vai uh, trūkstoši pieeja veselības aprūpei. Tie ir šie faktori. Komisija ir uh, akceptējusi tādas līgumas, kuros um, pasākumu klāsts ir um, nepietiekams. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo. Uh, Šādu grupu un cilvēku iesaiste projektu izstrādē ir ļoti nozīmīga. Nevar integrēt kādu cilvēku, ja tas ir um, projektu neaptverts, piemēram. Ziņojumā tiek prasīta labāka koordinēšana starp reģioniem, it īpaši arī pārobežu kontekstē, un bieži šīs uh, marģinālās grupas ir geogrāfiska apsvērumu dēļ tādā situācijā nonākušas. Uh, tiek nacionālajie un Eiropas projekti īstenoti, lai veicinātu uzņēmēju darbību. Nākamais Hanan kungs lūdzu. Speaker. Paldies, priekšsēdētāja vietniekungs. Tā tad pamatojums šim ziņojumam ir vispār nepareizs. Argumentācija ir nepareiza. Tātad marginalizētas cilvēku grupas, tām vajadzētu palīdzēt ar valdības dažādām politikām. Bet e, sanāk tā, ka mēs naudu atņemam vieniem projektiem un pārliekam uz citiem. Un e, ja mēs e, sākam subsidēt visnabadzīgāko iedzīvotāju slāņu dzīvi, tad eh, mēs vispār atņemam viņiem iespēju nomakšķerēt zivi, jo mēs atņemam viņiem makšķeri. Uh, Visa pamatā, labklājības pamatā ir tirzniecība, brīva tirzniecība, un uh, nav taisnība tiem, kuri saka, ka brīvs tirgus ir visu ļaunumu vēlns. Nē, to rāda arī visi pētījumi, ka ja cilvēkam ir tiesības, eh, ja cilvēkam ir iespēja kaut ko darīt brīvajā tirgū, tad viņš var iestāties par savu labklājību un arī par citu labklājību. Docas kundze nākamā lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, arī balsoju par šo ziņojumu, jo tiešām eh, kohēzijas politika un eh, tie, tās pašvaldības, kuras saņem no kohēzijas politikas, Šis projekts ir labs. Ziemeļīrijā ir bijis pārējais periods, un, piemēram, manā vēlēšana ieciklī, iecirknī tika uh, izveidota īpaša programma uh, vismarginalizētākajām grupām. Un eh, tāpēc eh, es domāju, ka mēs nedrīkstam gulēt uz lauriem. Mums ir jāsaprot, ka šādas programmas palīdz uzlabot cilvēku dzīvi. Ziemeļa īrijā nākamais eh, programmēšanas periods ir parādījis, ka tieši vismarginalizētākās cilvēku grupas un arī sievietes var uzlabot savu dzīves līmeni, ja tam tiek nodrošināts, ja tam tiek nodrošināta mm, apmācība. Un e, tieši kohēzijas politika palīdz izglītošanai, bet ir pēdējais laiks, lai Eiropas komisija atgādinātu Ziemeļīrijas atbildīgajam ministram, ka vajag programmu izmantot. Nākamais karvera punkts. Es e, esmu vienīgais apvienotās karalistes eiro parlamentārietis ar Romu izcelsmi. Un e, pagājušajā nedēļā nākamajā nedēļā es piedalīšos Londonā organizētā Romu konferencē, un mana politiskā pārliecība ir tāda, ka Eiropas Savienības līmenī nevajadzētu to visu atregulēt. Tam ir jābūt eh, atrunātam nacionālā līmenī, un par to es arī iestāšos eh, turpmāk. Es eh, balsoju par 42. grozījumu par Q apsvērumu, kurā runa tieši gāja par Romu tautības pārstāvjiem, bet par visu ziņojumu kopā es balsoju pret. Mums ir jāatcerās, ka Brita konservatīvās partijas izmaiņas likumdošanā ir eh, tiešām ierobežojis Roma brīvu pārvietošanos, un tomēr tam ir jābūt atrunātam dalību valsts līmenī. Nākamais Arnota kungs. Es atturējos balsot par šo ziņojumu, patiesībā atturējos balsojumā arī par citiem. Ne tikai par šo, bet uh, uzskatu, ka uh, vai tad Eiropas parlamentam ir jāatrunā visas šīs lietas, vai es piekrītu, ka marginalizētām grupām ir jāpalīdz, protams, vai Ir tādas dalību valsts, kurās pret romiem izturas pretīgi, protams, vai es uzskatu, ka dalību valstīm ir jādara kaut kas vairāk, lai to visu uzlabotu, bet, protams, par to jau neiet runa. Bet šajā ziņojumā, a, kas tad tur parādās? Šajā ziņojumā parādās, ka integrācijai Eiropas līmenī ir jātiek palielinātai, bet nē, dalību valstīs tam ir jātiek darītam, vietējā līmenī tam ir jātiek atregulētam. Un es uzskatu, ka šis ziņojums vis vispār ir izgājis ārpus rāmjiem, tāpēc atturējos par to balsot, jo tas ir neloģisks priekšsēdētājs. Paldies, un tagad eh, nākamais eh, mēs runāsim par ES lomu apvienoto nāciju organizācijā, un pirmais Kambelkungs. Priekšsēdētāja kungs, es balsoju pret šo bīstamo ziņojumu, jo tas atkal ļauj Eiropas Savienībai uzurpēt varu un atņemt to demokrātiski ievēlētu valstu valdībām. Jūs te e, tagad ceļat impēriju, Eiropas impēriju. Drošības padomas reforma, kas ļautu Eiropas Savienībai ieņemt patstāvīgu vietu, un e, Francija un Lielbritānija tad varētu atteikties no savām vietām, es atvainojos. Tas nozīmē, ka apvienotā karaliste zaudēs savu centrālo vietu pasaules drošības eh, iestājā. Tas ir ļoti bīstams uzbrukums Lielbritānijas un Francijas suverenitātei, un mums ir jācīnās un jāiestājas pret šādiem uzbrukumiem visiem, visām četrām. Uh, E, tas nozīmē, ka mēs zaudēsim savu vietu arī Pasaules tirsniecības organizācijā, bet e, mēs nepieļausim, ka Brisele mūs pārstāvēs apvienotajās nācijās. Nākamais Pošpišila kungs, lūdzu. No, jā, es hlasoval pro tuto správu. Pro... Es e, balsoju par šo ziņojumu, jo domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi pievērsties uh, drošības uh, padomas reformām un uh, ANO reformām kopumā. Tas ir skaidrs šodien, jo situācija, uh, drošības situācija Eiropā pasliktinās un mēs redzam, ka ANO nereaģē ātri. Ja ziņojums, ko pieņēmām šodien, ir vērsts uz to, lai valstis eh, varētu iznākt spiedienu uz eh, citām eh, ANO valstīm, tad būšu apmierināts. Es domāju, ka ir loģiski, ka ES būtu pārstāvēta drošības padomē, bet es domāju, ka jāturpina diskusijas nākotnē par reformu un drošību. Katrā gadījumā situācija pat laba nav veiksmīga, un es ceru, ka situācija uzlabosies. Paldies tagad, Mamikini kungs. Pēdējā laikā Eiropas Savienība pozicionē sevi kā kaut kas daudz lielāks nekā vienkārši starpvalstu kopienā vai pārnacionālā organizācijā. mūsdienas tā jau tagad pasaules pārvaldes struktūrā un institūtu neatņemama sastāvdaļa. un eiropas savienība bieži vien pozicionē sevi kā vienu no aktīvākajām ano Eh, pamatprincipu aizstāvētājiem pasaulē attiecībā uz cīņu pret globālo sasilšanu konfliktu atrisināšanu diskriminācijas izbeigšanu eh, kultūras apmaiņu un tā tālāk. kaut to dalībvalstu savstarpējo dažāda līmeņa konfliktu un nepiekritības dēļ ano darbība nevienmēr bijusi efektīva kas attiecas arī uz mūsdienām. kopš otrā pasaules kara beigām šī vislielākā pasaules vēsturē organizācija bijusi viena no primāriem starptautisko attiecību aktoriem tas noved pie loģiska secinājuma ka eiropas savienībai kaut tāpēc ka tās dalībvalstis ir vienas no galvenajām ano iestāžu eh, finansētājām aktīvi jāpiedalās ano darbā un jāietekmē tas. paldies! Klūnas kundze nākamā. Prieksēdētāja kungs. Eiropas Savienības loma apvienotajās nācijās ir viennozīmīga, jo tas ļauj Eiropas Savienībai iestāties par pasaulē būtiskiem jautājumiem. Un uh, Eiropas Savienība, protams, piedalās arī dažādās citās eh, organizācijās, un uh, globāliem izaicinājumiem pretim ir jāliek globāli risinājumi, un to apvienotās nācijas arī dara. Saglabāt mieru pasaulē, risināt dažādas konflikta situācijas, iestāties par cilvēktiesībām un pamatiesībām un veicināt sociālo attīstību. Eiropas Savienība spēlē ļoti būtisku lomu Īrija pirms 65 gadiem iestājās apvienotajās nācijās, un mēs turpināsim īstenot mūsu ārlietu mērķis. Es balsoju par šo ziņojumu, un esmu pārliecināta, ka diskusijas vēl būs, jo mums būs jānovērt Eiropas Savienības loma apvienoties nācijās. Neko kungs nav zālē, tagad vārds eh, Seimur kundzē. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Apvienotās nācijas ir pašpietiekama organizācija, un tās galvenais uzsvars nosaukumā ir nāciju organizācija. Eiropas Savienība nav nācija, un Eiropas Savienības ciniskais plāniņš atņemt divām dalību valstīm vietu drošības padomē, es ceru, ka tas izgāzīsies. Paldies! Nākamais Kelīkungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, un man šis ziņojums ļoti, ļoti patīk. Es ar to lepojos, tāpēc, ka es esmu šā ziņojuma EPP referents. Es e, lielā mērā atbalstu to, ka mēs vēlamies lielāku sadarbību un ciešāku kopīgu plānošanu ar apvienotajām nācijām. Uh, Īpaši apsveic to tāpēc, ka Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir lielākais humanitārās palīdzības naudas, humanitārās palīdzības nodrošināšanas naudas devējs apvienotajām nācijām. Un eh, patreizējā pasaules situācija un īpaši situācija Eiropas Savienībā, uzbrukumu Parīzē, iespējami uzbrukumu Briselē, mums ir jāstrādā kopā. Tas vēl jau vairāk uzsver to, ka mums ir jāstrādā kopā ne tikai Eiropas Savienības iekšpusē, bet arī sadarbībā ar apvienotajām nācijām. Tikai tā mēs nodrošināsim mieru un varēsim adekvāti stāties pretim teroristiem. Paldies, Makavejs kundze nav, un nākamajam dodu vārdu Hanana kungam. Paldies, paldies eh, par to, ka vadāt šo sēdi. Mēs esam dzirdējusi daudz runu par federālismu, ka vajag tādu vienkāršāku, elastīgāku pieeju, un jaunais komisārs mēģina te piedāvāt šādas tādas regulas, un tad eh, tiek pieprasīts viens ES sēdeklis. ANO, un īstenībā tas, nu, ir valsts statusa definējums. Es, protams, varu tam iebilst, es nesaprotu, ka pārējie mani atbalstīs, bet ko tad mēs šeit veidojam? Mēs veidojam valsti un valdību bez tādas nācijas piedarības, tā tad nav uh, demos kustības, netiek prasīts pilsoņu viedoklis, nu kas tad notiek? Un te ir tik šausmīgi daudz birokrātijas. Mēs domājam, ka mēs varam uh, uztaisīt karogu, nostādīt sadalītā karoga aizmugurē valsti un kaut kas notiks. ANO ir daudz spēcīgāk par Eiropas Savienību, jo nācijas eksistē tieši to būtības dēļ Eiropas Savienību. Nē, paldies, paldies Hanano kungam, daudzas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Laikā, kad valda neskaidrība visā Eiropā, pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē, ir ļoti nepatīkami, ka Eiropas Savienības loma apvienotajās nācijās fokusējās uz mandātu Eiropai, nevis veido labāku starptautisko sadarbību starp dažādām valstīm, kas nāk par labu mūsu pilsoņiem. Tā vietā, lai cīnītos par vietu apvienotajās nācijās, vajadzētu domāt par Eiropas aparāta efektivitāti apvienotajās nācijās, kā Eiropas Savienība varētu paust nacionālās balses un intereses, nevis pārkliegt citus. Eiropas Savienība, valdība Lielbritānijā vienmēr mēs runājam par savas tautas balsotājiem, viņu interesēm, par mūsu bruņotajiem spēkiem. Mums nevajag citu balsi, mums vajag labāku sadarbību, koordināciju Un kā Kamerona kungs un Olāna kungs šodien ir paziņojuši labāku izpratni par to, kā mēs varam strādāt kopā nacionālajā līmenī cīņā pret terorismu visur Eiropā. Paldies! Arnota kungs apvienotās nācijas. Eiropas Savienība nav nācija. Par kādu nāciju mēs varam runāt? Mēs nevaram aizstāt Eiropas nācijas. Eiropas Savienībai nav jābūt nekādai lomai apvienotajās nācijās. Priekšstādātāji kungs, Lielbritānija ir viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir pārstāvēta nā, apvienoties nācijās ar veto tiesībām. Francija ir otra. Es neatbalstīšu nekādu Eiropas Savienības priekšlikumu, kas varētu samazināt vai graut Lielbritānijas pozīciju kā apvienoto nāciju loceklis. Mums, protams, varbūt lieluma mānija, mēs gribam pārstāvēt visas nāciju valstis šajā orgānā, taču es nekad neatbalstīšu tādu mērķi un tāpēc balsoju pret visiem pamatbalsojumiem šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Ēteričs kungs! Paldies! Vienkāršākais iemesls jebkad apvienotās nācijas. Eiropas Savienība nav nācija, Lielbritānija ir nācija, neatkarīga nācija, tā vienmēr tāda paliks, un es nekad nepiedalīšos kādās izmaiņu procesos, kas to varētu mainīt, un vienmēr uzskatu, ka mums ir jāuztur savu suverenitāti, neatkarību un mūsu individuālā vieta apvienotajās nācijās. Tas bija pēdējais runātājs, balss skaidrojumās, sēde beidzam līdz trījiem. Paldies!